aprono. Buongiorno colleghe e colleghi. Labdien, cienījamie kolēģi! Tagad man jums ir jāpaziņo, ka e, kompetentās Rumāņu iestādes e, man ir e, iesniegums saņemts par parlamentārās imunitātes atcelšanu Adriānam Severīnam. Šo iesniedza viņu korupcijas apkarošanas birojas saskaņā reglamenta 6.2. pantu. Šis eh, iesniegums tika eh, pārsūtīts eh, juridiskai komitejai. Ano. Lūdzu, Sano kundze. Prezidente, prima di iniziare... Priekšsēdētāji kungs, pirms mēs sākam balsot, Es gribētu izmantot minūti, lai vērstu parlamenta uzmanību uz to, un arī padomjas uzmanību, ka pirms diviem gadiem Latvijā notika zemestrīce, eh, kad goja bāja, gāja bojā simtiem cilvēku, un arī daudzi tika savainoti par šo tēmu Eh, es gribētu eh, uzaicināt visus eh, Eiropas deputātus noskatīties janvārī uzņemto videofilmu, jo iedzīvotāji gaida Eiropiešu atbildi. Paldies, saka priekšsēdētājs. Arī es šorīt debatēs atgādināju par šo baiso gada dienu. Un ir labi, ka jūs eh, eh, tagad kā deputāti atgādinājāt citiem lūdzu, ka mēs. Orevoli. Priekšsēdētāji kungs. Priekšsēdētāji kungs, dārgie kungs. Notte un'altra tragedia nel Mediterraneo. Vakar vakarā mēs piedzīvojām pie vidusjūras piekrastes kārtējo tradēju, traģēdiju. E, Ziemeļāfrikas migranti e, gāja bojā, tiecoties sasniegt Itālijas piekristi. 130 cilvēki, 20 e, pazuduši, jau ir pirmie līķi redzami. Runājot par migrāciju, mēs nedrīkstam aizmirst, ka mēs runājam par dzīviem cilvēkiem, sievietēm, vīriešiem, bērniem, ne tikai par skaitļiem. Beigsim nedrīkstam vilcināties, lai padome un valdības e, sāka rīkoties, lai demokrātiskā Eiropa spēja izpaust savu sāpi. Tāpēc es lūdzu jūs e, klusumā minūti pieminot migrācijas upurus. Grācie. Grācie, onorevole Sassoli, certamente. Paldies. Es pieņemu šo te iesniegumu bet pirms eh, pasludinu klusuma minūti. Lai godinātu upuru piemiņu vērts Tarasa kungam, viņš arī gribēja izteikties par šo tēmu. Lūdzu, Savaraškungs. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Dārgie kolēģi, Mēs esam saņēmuši informāciju par to, ka kuģis no Lībijas ar bēgļiem ir uh, cietis avārija vidusjūrā. 150 cilvēki ir pazuduši. Apmēram pirms gada šis parlaments apstiprināja koplēmumu procedūrā īstenot ārkārtas mehānismu, lai pārvietotu tos bēgļus, kuri atrodas krīzes situācijās, kāda, piemēram, tā ir tagad Lībijā, kad notiek pilsoņu karš. Šis koplēmums Eh, patiesībā ir iestrēdzis padomē apmēram gadu. Pagājušajā mēnesī mēs padomē uzdevām mutisku jautājumu, norādot, ka šajā gadījumā uz spēles ir liktas cilvēku dzīvības. Tagad, diemžēl, nelaime ir notikusi. Grazie, su richiesta kolēga eh, Sassoli e... Paldies. Pēc Sasolī kunga lūgumu Es domāju, ka ikviena no mums domas viņš pauda. Tad pasludinu klusuma brīdi, pieminot tos, kas gājuši bojāšana. Sì. Prego. Prego, Point of order. Lūdzu, Golniš kungs. Signor Presidente. Prego. Merci. Paldies. 20 sekundes priekšsādātāja kungs lai liktu uzklausīt atšķirīgu viedokli šajā politiski korektajā viedoklī. Tieši jūs esat ekskluzīvi atbildīgi eh, likvidējot cerības Eiropā, pasaulē, jūs radāt iespaidu un cerības, ka mēs esam gatavi uzņemt visus šos cilvēkus. Tā ir jūsu ekskluzīvā atbildība. Siamo alla votazione. Labi, tagad eh, sāksim balsot. Vispirms. Ja Čeļevskas kundzes ziņojums eh, lūdzu, tagad gatavojamies balsot. Muskadīnī kundze lūdzu. Prego, faccia presto! Lūdzu, bet ātri! Era un po' che chiedevo di parlare. Es jau pirms brīža lūdzu vārdu. Jā. Es gribēju jautāt, cik klusuma brīža mums būs, pirms beidzot mums būs izveidota vienota Eiropas migrācijas politika. Mēs nevaram uzsākt debates tagad. Vēl jau vairāk tāpēc, ka vakar par šo jautājumu jau bija debates. Tāpēc pārējām pie balsojuma. Vērtā. Vienkāršota procedūra, personālais eh, balsojums.